And... Dārgie kolēģi un draugi, sāksim šo kopīgo deve agrī uzklausīšanu, kas šodien ir paredzēta, un komitejas eh, priekšsādētāja vārdā, attīstības komitejas priekšsādētāja vārdā es gribētu jūs sveikt šajā uzklausīšanā. Uh, un uh, ar uh, kolēģiem no Lauksaimniecības un Laukātīstības komitejas. Kā jūs droši vien zināt, tad kopējā uh, lauksaimniecības politika tiks reformēta, būs nopietna reforma pēc 2020. gada, tā stāsies spēkā un darbs pie tā jau ir stā, sācies. Publiskās konsultācijas, ko iznoja komisija par KLP, kopējā lauksaimniecības politika, uh, noved pie secinājuma, ka nesenās KLP reformas uh, bija labs uh, papildinājums uh, politikas saskaņotībai attīstības jomā, bet tikai zināmā mērā ir jāpērvērš uzmanība tātad šiem jautājumiem, jo tikai zināmā mērā tas tika panākts. Uh, tiek ņemtas vērā nesenās pārmaiņas Eiropas un globālajā situācijā, tā skaitā izmaiņas lauksaimniecības produktu cenās, tirzniecības sārunu dinamika un Eiropas Savienības jaunās starptautiskās saistības, jo īpaši tās, kas attiecas uz klimata pārmaiņām un uh, CDGS ilgspējīgas attīstības mērķi. Tāpēc Agri un Deve izlēma organizēt šo publisko uzklausīšanu šodien par KLP ietekmi uz attīstības valstīm. Papildus tam mūsu komiteja Deve ir pasūtījusi pētījumu, kas varētu būt par pamatu auglīgām diskusijām. Pētījums sniegs arī konkrētus politikas ieteikums par to, kā ieviest Eiropas Savienības saistības eh, par PCD un SDGS un Parīzes eh, nolīgumu par klimatu pārmaiņām, gaidot eh, KP reformas, kas notiks. Un šis ir īstais laiks, kad rast atbildes, lai KP būtu arī atbilstoši mūsu attīstības mērķiem. Mēs ar prieku uzklausīsim mūsu uh, Eh, paneļdiskusijas dalībniekus, eh, kas ir ieradušies, bet pirms pāriet pie galvenās uzklausīšanas daļas, es gribētu sveikt Gabrielu Žoanu. Zvana, jā. Viņa ir eh, lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas priekšsādātāja vietniece. Viņa kopā ar mani vadīs šo uzklausīšanu. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies, Kolugu kungs! Un lauksaimniecības un lauku attīstības uh, komitejas vārdā, kur priekšādātājus pārstāvju, es gribētu sirsnīgi sveikt uh, tos runātājs, kas eh, piekrīt ierasties uz šodienas kopīgo uzklausīšanu, tā skaitā Eiropas komisijas pārstāvi. Šī kopīgā uzklausīšana cerams ļaus mums gūt ieskatu svarīgajā jautājumā par to, vai KLP uh, ietekmē at, attīstības valstis uh, un kāda ir šī ietekme, un arī to, kā šī ietekme ir mainījusies laika gaitā. Man arī e, interesētu ieteikumi attiecībā uz KLP pēc 2020. gada. Un jo īpaši attiecībā uz to, kā to vajadzētu veidot, lai e, tas pozitīvi ietekmētu attīstības valstis. E, Tas, kas šodien tiks teikts, eh, varētu arī būtiski ietekmēt KLP reformu, jo process eh, šobrīd notiek Eiropas komisijā un arī mūsu komitejā, jo tiek gatavots uh, eh, pašiniciatīvas ziņojums par pārtikas un lauksaimniecības nākotni. Mūsu uzklausīšana E, ir sadalīta četrās galvenajās daļās. Vispirms tiks prezentēts pētījums par e, šo te uzklausīšanas tematu. Tad tiks prezentēti e, lietu pētījumi, proti par pienražošanu Rietumā Afrikā un KLP ietekme uz vidi. Uh, un arī par uh, zemes lietojumu. Būs uh, otrā paneļa diskusija par KLP attīstību 2008, 208. Eh, līguma par Eiropas Savienības darbību pānta kontekstā, un arī būs secinājumi par politikas saskaņotību attiecībā uz attīstību un nākamo KLP. Nākamo paneli radīs, vadīs uh, Deve vicepriekšsēdētājs Kuluglukungs, un es pati vadīšu otro paneli. Katrā pan paneļa diskusijā būs divas prezentācijas, katrai tiks atvēlētas nevairāk kā desmit minūtes, un pēc tam būs jautājuma un atbilžu sesija. Es gribētu uzsvērt, ka mums ir ļoti ambicioza programma šodienas uzklausīšanai, un ka ir svarīgi visiem ievērot noteikto uzstāšanās laiku lauksainsības ekonomikas profesors no Madrides, no Madrides Tehniskās universitātes Marija Blanko kundze tagad īsi stādīs mums priekšā pētījumu par KLP ietekmi uz attīstības valstīm. Marija Blanko, lūdzu, jums vārds. Uh, thank you very much. And, uh... Paldies. Labdien visiem. Man ir liels prieks, ka varu šodien šeit uh, ierasties, lai um, stādītu priekšā uh, šo te uh, KLP ietekmi uz uh, attīstības valstīm. Pirmkārt, es uh, sniegšu nelielu kontekstu par KLP ārējo dimensiju, un pēc tam es runāšu par pētījumu galveno tēmātu, proti, lai novērtētu tagadējās KLP ietekmi uz attīstības valstīm, un visbeidzot es uh, izteikšu arī dažus ieteikumus uh, par to, kā KLP veidot nākotnē. Tātad, ja mēs sākam ar uh, kontekstu, tad gadu gaitā. mēs varam konstatēt, ka KLP ir visu laiku pielāgota, pārveidota, jo ir jauni izaicinājumi, un daži ir saistīti arī ar ārējo ieteikumu, ar ārējiem efektiem. The... Ir problēma ar vācu tulkojumu. Jā, vācu valodā. Okay. Tagad viss ir kārtībā. Jā, es varu turpināt? Tātad es teicu, ka daži no šiem izaicinājumiem ir saistīti arī ar ārējiem efektiem un uh, attīstības mērķiem. Tagadējā KLP sniedz atbalstu Eiropas lauksaimniekiem tādā veidā, kas nekropļo tirdzniecību un tirgu. Ja mēs paraugāmies uz KLP budžeta uh, sadali laika gaitā, tad uh, varam konstatēt, ka tur ir uh, tie elementi iekļauti, kas KLP padara uh, konkurētspējīgāku. End of the uh, export subsidies that is in, in red in the, in the figure. Uh, second, uh, the second... Otrakārt, tātad pakāpeniski tiek um, atsaistīti maksājumi, vai citiem vārdiem sakot, tiek konsolidēti šie sasaistītie maksājumi un uh, Eh, šī tendence tiek apvērsta tagadējā KLP, un to jūs redzat šeit skaitļos. Un visbeidzot, lai stiprinātu instrumentus, eh, kas risina vides jautājumus, gan pirmajā, gan otrajā pilārā. Mēs šeit redzam šīs, eh, šos rādītājus, kas laika gaitā ir pieauguši. Tātad no starptautiskā viedokļa Eiropas Savienība ir būtisks spēlētājs starptautiskajā lauksainsības produktu un pārtiks tirgu. Un šobrīd, pateicoties eh, ciešām tirzniecības attiecībām ar eh, jaunatīstības valstīm, um, Eiropas Savienība ir galvenais importētājs no AKP valstīm uh, tieši pārtiks produktu jomā. Uh, un tie bija 11% pēdējos gados, un tirzniecības uh, bilance ir aizvien pozitīvāka. Uh, te jūs redzat uh, labajā pusē to tātad importa un eksporta attīstību, un jūs redzat, ka uh, imports no AKK valstīm uh, laika gaitā pieaug. Ja mēs tagad pievēršamies uh, šim te galvenajam pētījuma tematam KLP ietekmei. Un galvenais jautājums ir, salīdzinot ar iepriekšējo politiku, kādi ir KLP uh, efekti uz jaunatīstības valstīm 2014. līdz 2020. gadā. Un jo īpaši mēs vērtējam pārtiks nekaitīguma un vīdes aspektus un arī sociālo un demografisko ietekmi. Tātad, lai atbildētu uz šo jautājumu, ko mēs darījām, mēs uh, analizējām uh, iepriekšējos pētījumus, kas uh, runā par KLP ietekmi, un patiesībā mēs neatradām pārāk daudz pētījumu, kas uh, tādu īpašu uzmanību pievērstu KLP ietekmei uz jaunatīstības valstīm. Ir daudz uh, pētījumu, uh, Uh, jūs piekritīsiet droši vien, bet uh, nav tādu pētījumu, kas uh, pievērstos jo īpaši šai te ietekmē, proti uz pārtiks cenām vai uz pārtiks nekaitīgumu, kā tas to ietekmē. Šādi pētījumi parasti nenošķir KLP ietekmes faktors no citiem faktoriem, kas varētu sasniegt līdzīgus rezultātus. Un ko mēs konstatējam? Mēs konstatējam, ka ir diezgan sarežģīti nošķirt KLP ietekmi no cita veida faktoru ietekmes, un pozitīvais ir tas, ka ka parādās pamazām eh, pētījumi, kas eh, vērtē KLP ietekmi. Viens svarīgs jautājums ir ex-ante ietekmes novērtējums 2014. līdz 2020. gadu KLP. Tur jau bija iekļauti ietekmes uz trešajām valstīm pat, ja tas nebija tāds strikts pētījums kā tas, kas tika veikts, lai novērtētu ietekmi uz ES valstīm, bet šis aspekts tika aplūkots. Tas jau ir labs signāls. Ja mēs raugāmies uh, uz to, kā apkopot galvenos atzinumus, tad paraudzīsimies vispirms uz pārtiks nekaitīguma jomu. Salīdzinot ar iepriekšējo KLP, tagadējā KLP neko daudz situācijā nemaina. Tātad ietekme uz starptautiskiem tirgiem un tirsniecību um, ir diezgan neliela. Tas arī ir uh, saprotams, jo uh, Eiropas Savienības lauksainiecības produktu cenas ir salāgotas ar pasaules produktu cenām, un e, tagadējās KLP ietekme uz ražošanu un uz cenām un pēc tam uz tirzniecību ir minimāla. Un tomēr ir zināmas bāžas, e, un tās ir, jo īpaši saistīts ar brīvprātīgā piesaistītā atbalsta ieviešanu. Uh, VCS. Jūs zināt, ka uh, eh, dalībvalsts var šo VCS uh, eh, piešķirt zināmiem lauksainiecības sektoriem, kas uh, tām ir svarīgi, kas ir varbūt grūtākā situācijā. Un te, šis te brīvprātīgais piesaistītais atbalsts ir, lai nodrošinātu pietiekamus ražošanas apjomus. Un kreisajā pusē jūs varat redzēt, ka VCS apjoms ir 10% no eh, kopējiem eh, tiešmaksājumiem, no šī te tiešmaksājuma budžeta. Un eh, saskaņā ar dalību valsts pieņemtiem lēmumiem 2016. gadā, kas ir arī mainīti 2016. gadā, šie te skaitļi ir tādi paši. Un labajā pusē jūs varat uh, redzēt to, ka lielākā daļa dalībvalstu, izņemot Vāciju, izvēlējās piemērot VCS un uh, lielākā daļa no VCS uh, nonāk tieši dzīvnieku izcelsmes produktiem un arī obaltumu vielu augiem. Vairāk kā 40% atbalsta uh, tiek sniegts um, lielopu audzēšanas nozarei un 11% uh, uh, obaltumvielu augiem. Un ja mēs paraugāmies uz ietekmi uz uh, jaunatīstības valstīm, tad es esmu šeit paņēmusi piemēru. Tas ir viens no retajiem pētījumiem, kas patiesībā analizē KLP ietekmi. Šis pētījums neatiecas uh, specifiski uz uh, jaunatīstības valstīm, bet mēs palstoties uz to vismaz varam tiešām salīdzināt situāciju. Šis pētījums salīdzina situāciju ar iepriekšējo KLP, un uh, tātad salīdzinājums ir starp iepriekšējo un tagadējo uh, KLP un situāciju. Ja jūs paraugāties uz uh, šī pētījuma rezultātiem, tad ko mēs redzam, ir tas, ka tātad pirmajā uh, stabiņā ir atsaucas vērtība iepriekšējā KLP, otrajā stabiņā ir 2014. līdz 2020. gada KLP, trešajā stabiņā ir tā pati, bet bez VCS, un pēdējā stabiņā ir eh, tā pati KLP, bet bez zaļināšanas. Uh, Jo, ja mēs sadalām šo ietekmi, tad mēs uh, varam konstatēt, ka VCS lielā mērā veicina ražošanu. Tad, uh, ja būtu tikai zaļināšana un nebūtu VCS, tad uh, ražošanas apjoms samazinātos zināmos sektoros. Bet brīvprātīgais piesaistītais atbalsts, sasaistītais atbalsts E, dod savu ietekmi, un tas e, ietekmē daudz dalībvalsts, jo daudz dalībvalsts ir to izvēlējušās. Tas nav, e, tās nav lielākās bažas jaunatīstības valstīm, bet tas attiec galvenokārt uz dzīvnieku izcelsmes produktiem. Un patiesībā tas, kas notiek, ir tas, ka bez šī te brīvprātīgā piesaistīta atbalsta, kas notiktu, šo dzīvnieku izcelsmes produktu ražošana uh, samazinātos un cenas uh, pieaugtu un efekts būtu pozitīvs, pat iekšēji Eiropas Savienībā, ja mēs runājam par uh, zemnieku ieņēmumiem, lauksaimnieku ieņēmumiem. Tas ir kaut kas tāds, par ko mums rūpīgi ir jāpadomā. Tātad kā tas tiešām ietekmē šī uh, VCS sistēma? Uh, Tas ir vienas no lielākajām bažām, ja mēs raugāmies uz ietekmi uz starptautiskajām cenām un uh, tirzniecību. Tālāk, ja mēs raugāmies uz vīdes uh, efektiem, tad varam konstatēt, ka ir spērti tālāki soļi, ieviešot, ieviešot zaļināšanu un citus um, šķēršļus eh, lauksaimniecības vidas pasākumus. Ir eh, pat gadījumi, kad eh, tas ir veicinājis konkurenci un veicinājis lauksaimniecības attīstību valstīs ārpus Eiropas Savienības, bet tam var būt arī uh, citi uh, negatīvi efekti uz ilgspējīgu attīstību. Un šeit galvenā kritika ir vērsta uz uh, lopkopību Eiropas Savienībā. Jo no vienas puses lopkopības apjoma pieaugums Eiropas Savienībā novad pie tā, ka ir vajadzīgs vairāk uh, pārtiks, vairāk barības, barības imports pieaug, un uh, šis te palielinātais uh, barības pieprasījuma pieaugums veicina barības ražošanu jaunatīstības valstīs, bet no otras puses šis te ražošanas pieaugums var radīt arī negatīvu ietekmi uz vidi vai izdarīt papildus spiedienu uz uh, ūdens resursiem un tā tālāk. Tātad, ja mēs raugāmies uz ārējiem resursiem, tas pats attiecas arī uz KLP atbalsta saskaņotību ar uh, vides un uh, klimata mērķiem. Un tas notiek ne tikai raugoties uz ārējiem efektiem, bet arī Eiropas Savienības ietvaros, jo, ja mēs atbalstām konkrētus sektorus, tad šis atbalsts nozīmē arī to, ka būs arī negatīva ietekme uz vidi Un tad savukārt mēs piemērojam citus pasākumus, kas uh, nav saskaņā ar šiem te atbalsta pasākumiem. Un citreiz tie pat var būt pretrunīgi pasākumi. Tātad tas par ietekmi uz vidi, tās ir lielākās bāžas. Un tad runājot par eh, sociālo un demogrāfisko ietekmi te ir tiešām ļoti nedaudzi pētījumi, kas to pēta. Nav tāda konkrēta pētījuma, kas pētītu tikai KLP ietekmi. Bet ir eh, pētījumi, kas eh, konstatē, ka nekropļojošs lauksaimniecības atbalsts var eh, palīdzēt attīstīt globālās vērtības ķēdes, veicināt tirzniecību, uh, bet ir arī zināmas bāžas, jo tirzniecības pieaugums pieaugot eksportam uz Eiropas Savienību, jo mums ir preferenciāla pieeja attīstības valstīm, tas var novest arī pie negatīvas ietekmes uz lauku vidi un vidi. Un um, to ņemot vērā, Eiropas Savienība jau ir spērusi būtisku soli, mainot GSP sistēmu, tagad ir GSP plus sistēma, uh, Šis instruments uh, tiešām var uh, efektīvi veicināt ilgtspējīgu attīstību un censties novērst šos uh, negatīvos efektus uz neaizsargātiem sabiedrības slāņiem. Bet šī ir jauna sistēma un jāvērtē tā būs vēl vēlāk. Tas par sociālajiem un demografiskajiem efektiem. Un noslēgumā es izteikšu dažus ieteikumus turmākām KLP reformām. Pirmkārt, ir progress eh, veidojot saskaņot politiku attīstībā, bet vēl ir zinām izaicinājumi, kas ir jārisina. Un galvenie izaicinājumi ir tādi, ka mums nākotnes kalpē reformas ir jāsaskaņo ar Eiropas Savienības saistībām attiecībā uz uh, ilgspējīgas attīstības uh, darba kārtību, tātad ilgspējīgas attīstības mērķi, Parīzes uh, klimata nolīgums. Un tur ietilpst arī tas, ka mums ir jāpie, jāizvēlas tāda Uh, politikas pieeja, kas ņem vērā visus sektors. Mēs nedrīkstam raudzīties tādā šaurā vienas politikas kontekstā. Mums jādomā arī par to, kā pieņemtie pasākumi ietekmēs citus sektors, jo saiknes starp uh, sektoriem pastātās ir kompleksas, sarežģīts un jāņem vērā. Un, protams, um, ja mēs tiešām vēlamies um, gūt progresu šajā jautājumā, tad mums ir jāspēj um, nu, izmērīt šī te uh, ietekme uz dažādiem sektoriem, tātad mums ir vajadzīga tāda sistēmiskāka pieeja, lai uh, sekotu situācijai un izvērtētu lauksiencības politiku, ņemot vērā šo te pārsektorālo pieeju, ņemot vērā uh, saiknes starp sektoriem un savstarpējo ietekmi, lai atbalstītu tādus politikas instrumentus, kas būtu savstarpēji salāgoti un gan iekšējā, gan ārējā kontekstā. Mums ir vajadzīgi arī tādi specifiski indikātori, lai novērotu un novērtētu ieguldījumu ilgspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā jaunatīstības valstīs. Noslēgumā gribētu minēt eh, tādas konkrētas jomas, kurās pastāv bāžas, un eh, atgādu, atgādinu, ka tas ir pētījums, kas eh, ir pārskatot iepriekš paveiktos pētījumus, un gribu minēt tās, ja dažas jomas, kurās pastāv īpašas bāžas, manuprāt, tādu ir vēl vairāk nekā šajā dokumentā, bet galvenās ir šīs trīs, kas te ir minētas. Pirmkārt, tirgu kropļojošie efekti. Šeit es runāju par VCS ieviešanu 2014. līdz 2020. gadu KLP un lai no tā izvairītos. Tad uh, ideālā situācija būtu tāda, ja mēs piemērotu uh, brīvprātīgo piesaistīto atbalstu tikai visneaizsargātākajiem sektoriem un reģioniem. Ir reģioni, kam eh, dabas apstākļu dēļ vai citu apstākļu dēļ ir vajadzīga īpaša aizsardzība vai varbūt eh, zināmas eh, kultūras, piemēram, olbaltumu augu kultūras Eiropā ir īpaši jāaizsargā, bet par visu citu vajadzētu tiešām ļoti rūpīgi padomāt, vai šis instruments tur tiešām būtu piemērojams. Un otrais ir KLP instrumentu stimuli, kas savā starpā konfliktē. Te es domāju par vidas un klimata mērķiem. Un šeit galvenais ieteikums būtu ņemt vērā arī ietekmi uz vidi, tad, kad mēs atbalstām kaut kādus sektorus. Un jo īpaši bažas ir par lopkopību, kas ir lielā mērā atbalstīta nozara Eiropas Savienībā. Un trešais ir efektivitātes pakāpe, uh, jaunajai GSP schēmai, lai veicinātu pārtiks nekaitīgumu un dot ieguldījumu uh, tūkstošgads attīstības mērķu, jeb TAM sasniegšanā. Un uh, šeit ir atbilstības kritērija šai schēmai, ir jāizvairās no negatīviem uh, efektiem, un jāņem vērā arī vietēji apstākļi. Tātad tas, tas viss ir ļoti sarežģīts un tomēr tam ir jāpievērš īpaša uzmanība. Manuprāt, šie tad ir arī tie galvenie pētījuma secinājumi. Jums visiem pētījums ir pieejams, un ja jums ir jautājumi par to, es ar prieku centīšos atbildēt uz šiem jautājumiem. Lielas paldies par uzmanību! Thank you, Mrs. Blanco. Uh, I... Paldies, Blanko kundze. Arī Blanko kundzei nē. Labi, tad tā arī turpināsim. Nākamā stāja no Burkina Faso, un viņš ir mazo pienotavu un vietējo ražotāju nacionālās apvienības tiesībām uz pārtiku, tāpat arī runās ar mums kopā par piena ražošanu Rietumā Afrikā. Donc, euh, oui, c'est Ako, uh, bonjour. Labdien! Un uh, paldies, ka man ir tas gods uh, šo pēcpusdienu uzstāties šajā konferencē. Es vēlētos atgādināt, ka Eh, mani sauc eh, Ibrahim Abamadialo, un es jau kādus 20 gadus eh, esmu strādājis mazā piensaimniecībā Kosam Jadega, kas atrodas apmēram 200 km no Jagadugu. Es esmu arī mini piensaimniecību Nacionālās apvienības prezidents. Es esmu arī piensēmnieku starpprofesionālās eh, kopienas eh, par Burkina Faso, kurā 80% eh, iedzīvotāji strādā lauksaimniecībā. Un skaitliski tas ir ļoti daudz, jo Burkina Faso ir apmēram 9 miljoni lielopus un 6% no naudas izteiksmē vērtības uh, lielopu gaļa tiek eksportēta. KP ieguldījums no šī sektora. Un eh, varētu pat apgalvot, ka līdzīgi kā līdzekli. Un apmēram piecas govis spēja pabarot ģimeni, kurā ir desmit cilvēki riskiem, tā arī ar citiem riskiem. Bet kopš 90. gadiem mēs esam izveidojuši tā saucamās mini piensaimniecības, kurien tas, tā, tās atrodās lopkopības teritorijās. Un eh, visbiežāk Arī ekonomiskā izteiksmē piensaimniecības nozīme ir būtiska, un īpaši būtu jāpiemina sieviešu iesaistīšanās piensaimniecības potenciāls. Un eh, tas ļauj ģimenes sievietēm nodrošināt, eh, tas ir apmēram 3,6% gadā, un šobrīd zināmā mērā ietekmē arī to, ka pieprasīti ir lēti produkti, un tomēr tie ir pietiekami augstas eh, kvalitātes. Šie starptautiskie uzņēmumi nevienmēr aizsargā vietējos, vietējo tirgu. Un, un um, mēs esam lielā mērā ieinteresēti arī sadarbībā ar citiem reģioniem. Namies tā dinamiku. Un eh, investīcijas, kad Eiropā tika atceltas piena kvotas, kas eh, Eiropā ir paaugst miljārdi litru piena, šobrīd ir uzkrāts piena pūdera, piena pulvera veidā par labu, jo bieži vien vājpiena produktus aizstāja palmu eļļa. 2017. gadā tas sasniedz 300 tūkstoši tonnas. Un mūsuprāt, un tas arī ir skaidrs, tas nav pārstrādes uzņēmumu puses Eiropā, kas ir investējuši Āfrikā. Tagad nedaudz īsumā apmēram 40 miljonu litru piena tiek importēti piena pulvera vēs, līdz ar to potenciāls vēl ir. Un mūsu problēma varbūt ir tāda, ka ku, piens, kas ir taisīts no piena pulvera 203 līdz 290 opas tirgū. Nenāk par labu mūsu attīstībai pulveris, vājpiena pulveris, pēc tam tiek taisīts kā pilnpiena produkts ar palmu eļas palīdzību. Cilvēki atstāja laukus un kļūst arvien nabadzīgāki. Pieauga migrācija un pie kā tam stāties pretim. Mēs vēlamies izveidot eh, īpašu zīmolu, kas eh, atšķirtu vietējo tīklu. Un, protams, solidaritāte ir svarīga. Ko mēs vēlamies redzēt? Kā arī veicināt investīcijas, tādas investīcijas, kas tiešām nāktu par labu vietējiem un attīstību. Lai turpmākajos gados izvairītos no negatīvām sekām, būtu par svētību vietējiem, vietējām ģimenēm, tāpēc mūsu sauklis ir vietējais piens. Olivier de Šuterkungs kurš ir IPES Food līdzpriekšsēdētājs, tošanu un gaļas patēriņu. Arī jums desmit minūtes runāšanas laika. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo uzaicinājumu. Es jums pastāstīšu par tādu ainu, kas iespējams ir uh, plašāka un uh, politiskāka nekā abu prezentāciju par konkrētu situāciju uz vietas. Sākumā vēlos pastāstīt to, ka KLP ir ļoti grūti izvērtēt šajā kontekstā, ņemot vērā ietekmu uz jaunatīstības valstīm. Šeit mums jā jāplūko kopā KLP sekas jaunatīstības valstīs attiecībā uz zemes izmantošanu, ūdens izmantošanu, attīstību lauksaimniecības sektorā, un to ir ļoti grūti panākt. Taču vēlos atgādināt, ka tad, kad 61. Eh, gadā tika uzsākta kopīgā lauksaimniecības politika, man kaut kunga vadībā, pasauli bija pilnīgi citā. Bet jūs uh, grafikā varat redzēt, kā ir attīstījusies demografiskā izaugsme kopš 1900. 90. 1900. gada līdz mūsdienām un arī nākotnē prognozes. Tolēk, kad tika izveidot kopīga lauksaimniecības politika, mēs piedzīvājam ļoti strauji pieaugošus iedzīvotāju skaitu pasaulē. Tādēļ mūsu uzdevums bija palielināt ražošanu, lai varētu tikt galā ar šo straujo pieprasījumu. Ja jūs atceraties, kas notika 50. gados, 50. 60. gados, notika ļoti piekļūt uh, dažādām iespējām un globālajām piegādes ķēdēm. 800 tūkstoši ir ļoti nabadzīgi, ir atkarīgi no ģimenes uh, uzņēmumiem lauksaimniecībā. Viņi vēlas izaugt, nodrošinot uh, tirzniecību vietējos tirgos. Uh, Un šeit eksporta iespējas Eiropas Savienība ir ārkārtīgi būtisks. Šeit ir jāņem vērā dažādās tirniecības barjeras un tirniecības apjoms, kas, kur ir grūti apjaust. Taču attīstību veicina eksports un tie augi, kas tiek eksportēti, to apmērs pēdējo gadu laikā ir ievērami pieaudzis. Dažiem augiem tas pieaugums ir bijis ārkārtīgi ievērams, piemēram, sojas pupiņām ir vairāku miljonu. Uh, 138%. Tad, tad pati tendence ievērojam arī, novēram, cukurām, kukurūzai, palmu eļai un citām uh, precēm, kuras jūs, ar kurām jūs varat šeit iepazīties. Šos eksports nenodrošina šie nelielie lauksainieki, kuriem jau globālajām piegādes ķēdēm, un uh, kuri var izmantot šīs iespējas, kuras piedāvā eksports. Notiek nu, uh, plašas dispuses un uh, pārtiks drošuma nodrošināšana nu, no otras puses. Abās pusēs pastāv ļoti spēcīgi argumenti. Tirzniecība veicina lauksaimniecisko efektivitāti, kur katra, dalība, kur katra valsts koncentrēties uz to, uh, kur tā var saražot visvairāk vienkāršota pieeja, jo patiesībā pārtika ceļo uz to vietu, kur ir pieprasījums, kur pastāv pirkšanas spējas, un bieži vien tās ir um, ļoti bagātas valstis. Dažreiz tiek minēts, ka tirzniecība ir Mm, taču pretarguments tam ir tāds, ka mums ir nepieciešama daudz dekoncentrēta pārtiks ražošana, lai šie reģioni spētu būt eh, noturīgāki pret izaicinājumu. Tātad diskusijas ļoti sarežģītas, taču strādājot savā darbā ANO ietvaros, varu konstatēt, ka par resursiem starp lauksaimniecības eksportu, lauksaimniecības ražotni, ražošanu, uh, Šeit ir neliela apjoma veiksmīgi lauksaimnieki, taču viņi ir piespiesti nonākt nabadzībā galā, un valdība reakcija 90. gadu un 2000. gadu laikā bija tāda, ka vajag importēt vairāk pārtiks, jo tādējādi bija iespējams uh, vietējo pilsētu iedzīvotājs uh, iedzīvotājiem uzturēt eh, pacietību liecina par to, ka valstis atbalstīja šo sabiedrību. Taču tas nozīmē, ka nelieliem lauksainiekiem attēlu, kas parāda, kā daudzās jaunatīstības valstīs sabiedrība īpaši eh, Āzijā un Āfrikā kļuvušas ārkārtīgi atkarīgas no pārtiks importiem. Īpaši Āfrikas gadījums ir jāpiemina, par spīti tam, ka Āfrikā pastāv, jo iedzīvotāju pienāk, pieaugums ir bijis spēcīgāks nekā lauksaimniecības attīstības pieaugums. Tātad šī atkarība no importiem nozīmē lielāku atkarību no dažādiem importa šokiem, un ilgtermiņā tas uh, nostāda daudz ļaunākā situācijā nabadzīga, cināja arī tirniecības liberalizācija. Šāda veida lauksaimniecība notiek plašā apjomā, ir industrializēta, mehanizēta, un tas noved pie zemes un augsnes un uh, ūdens erozijas, piesārņošana, šeit spilts piemērs ir likmes faktors. Tas nozīmē to, ka augsni var atjaunot un padarīt daudz ražīgāku tikai tādā veidā, ka tiek uh, importēti vairāk uh, ķīmiskais mēslojums. Uz eksportu balstīta lauksaimnieci notiekošā ietekme. Šeit ir pagājuši apmēram 30 gadi starp šīm divām kartēm. Šeit jūs redzat uh, atspoguļojumu liekajam svaram visā pasaulē. Un šīs aplēses balstās uz 200 uh, valstu. Visos reģionos liekais svars un aptaukošanās ir pieaugusi. Šobrīd vairāk kā 800 miljonu cilvēku ir ar lieko svaru, un tas ir, negatīvi ietekmē arī IKP. Tie lauksainiecības produkti, kas uh, ceļu strādātu neveselīgu produktu lietošanas pieaugumu. Tātad šīs attīstības ir sēm. Tas negatīvi ietekmē nelielo mazo lauksaimnieku dzīvi jaunatīstības valstīs, kas ir mūsu tirniecības partneri pasaulē. Viņi saražo daudz vairāk un bez eksporta subsīdijām viņi ir pat vistas gaļas, piena, uh, ražošanu Senegālā, Burkina Faso, un mums vajadzētu būt tādam mehānismam, kas ļautu mums attiekties uz konkrētajām valstīm, kuri šeit ir ieguvēji un kuri šeit ir zaudējumi no pieaugošas tirzniecības. Un parasti tie, kas zaudē, tie ir tie lauksā. Un jo vairāk šīs jaunatīstības valstis importē no mums, jo mazāk uh, stimulu tās saņem, lai attīstītu savas sistēmas. Prāt, būtu jāatbalsta un tie ražotāji, kas rīkojas atbildīgas, izmanto organiskas ražošanas metodas vai lauksaimniecības metās uz mazāk pārstrādātiem pārtiks produktiem, veicina labāku veselību, cīnās ar uh, aptaukošanās riskiem jaunatīstības valstu pilsētas jautājumu un atbilžu laiks abiem mūsu paneļu um, dalībniekiem, kā arī Blanko kundzei. Jā, paldies! saka Blanko kundze atbildot. Taisnība jums ir. Gan pētījumā, gan arī tajā statistikā, ko jums prezentēju, var redzēt eksporta un importa skaitļus, un neviens tiešām nav pētījis, kurš visvairāk gūst no importa un eksporta. Bet pētījumā pašā jūs variet sīkāk redzēt un mēs arī analizējam un izsakam savus komentārus par to, kā šī atvērtā tirzniecība ar attīstības valstīm, ka tas nevienmēr ir vērtējams tikai un vienīgi pozitīvi. Man atbild būs tāda īsa, bet iemesli jau ir vairāki, jo, kā jau mēs šeit dzirdējām, ir pat valstis, kuras specializējas dažādu izstrādājumu pārtiks ražojumu eh, eksportā, un tas ietekmē vietējos iedzīvotājus un vietējo lauksaimniecību. Un eh, savā pētījumā mēs to esam izskatījuši. Jautājums varbūt vairāk ir saistīts ar to, vai situācija ir izveidojusies eh, kopīgās lauksaimniecības politikas dēļ, vai situācija ir tāda, kāda tā ir vietējām vietējās specifikas dēļ eksporta valstīs. Tātad jautājums, un to mēs neesam pētījuši, ir kāda ir Eiropas daļa šajā situācijā. Arī no mans puses paldies mūsu trīs runātājiem viesiem. Es domāju, ka mēs šeit Eiropas parlamentā daudz uzzinām, jo šī te agri un dēvē kopīgā sanāksme arī parāda, ka Mm, mēs domājam par saskaņo um, augstsensības uzņēmumos Rietum Sahārā var, um, Rietum Afrikā un Sahārā var palīdzēt. Es ar viņu kopā cēties uz maziem projektiem, uz projektiem, no kuriem iegūst sievietes, ka tā vajadzētu darīt. Un tomēr man rodas jautājums, kā uh, te um, tātad iesaistīties piena pulvera ražošanā, jo uh, Eiropas koncerniem. Eh, tas ir milzīgs tirgus. Var... Linda lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, un es vēlētos pateikties arī trīs uzaicinātajiem ekspertiem. Vēlējos savu sakāmo sākt ar to, ka ir ļoti svētīgi organizēt šādas debatas. Īpaši tāpēc, ka tie, kuri šodien nevar klausīties šīs debates eh, tieši šeit zālē, var to klausīties eh, straumējumā. Bet eh, lauksaimniecības komitejā mēs ar šiem jautājumiem, kas ir tiešā veidā saistīts ar iedzīvotāju skaitli palielināšanos Eiropas Savienībā, bet komisijas komunikulējumu jo es uzskatu, ka tas ir pilnīgā pretrunā ar to, ko mēs šeit šodien dzirdējām, un arī kas ir mana dziļākā kundzei, ņemot vērā patreizējo lauksaimniecības politikas ietvaru. Vai varbūt eh, mums vajadzētu vairāk eh, atbalstīt kādu kopumā un vēl mazāk attīstības valstīm? Bet eh, paraugoties uz KLP ietekmi, tad šķiet, ka kā Eiropas Un kur tad cilvēki dodas uz pilsētām, kurās viņiem pārtika ir jāpērk? Es vēlējos pajautāt, ko jūs par to domājat? Jums tik uzdots viens jautājums, jūs vēlaties atbildēt? Blanko kundze vēlaties atbildēt uz jums uzdoto jautājumu, jeb. Tā tad jautājums tika uzdots visiem ekspertiem. Sāksim no viena gala, lūdzu. Es esmu pārliecināts, ka maniem kolēģiem arī būs ko teikt, bet eh, par pēdēju uzdoto jautājumu vēlējos pateikt sekojošo. Es eh, tiešām uzskatu, ka šodienas prioritāte Eiropas Savienībai vajadzētu būt nevis pabarot pasauli, bet gan palīdzēt reģioniem pašiem, audzēt tie paši. Un ja mēs nevēlamies, lai valstis nonāk eh, absolūti eksponenciālās krīzēs, ja mēs nevēlu dodas uz pilsētām, jo dzīve pilsētās tīri vienkārši ir ne tikai vieglāka, bet arī drošāka. Mums ir jāpalīdz šīm valstīm veidot vietējas, tāpēc mums ir nepieciešams daudzgada plāns, lai nebūtu tā, ka mēs visu laiku tikai raugāmies uz īslaicīgiem risinājumiem un lai tiešām būtu mūsu mērķis. Nē. Paldies, nākamais runātājs lūdzu runātāju, un es jau to pieminēju savos ievadvārdos. Ja mēs e, palielināsim, mēs eksportējam lētu pārtiku, jo tā savukārt nevar attīstīt savējo, bet um, mērķis pētījumam nebija varbūt paraudzīties uz citiem risinājumiem, un tomēr to es savos ievadvārdos pieminēju, un tas parādās arī rekomendācijās. Mums nepieciešams sistēmiskāks skatījums, veidojot politikas. Un šeit nerunāju tikai un vienīgi par lauksaimniecības politiku. Mērķus. Un tas parādās arī manās rekomendācijās pētījumā tā kā ir izvēlēta viena joma un ir tāda kā nesakritība, ja mēs vēlamies, piemēram, paraudzīties tikai uz zemnieku saimniecību. Es nezinu, vai tas ir risinājums, kādu jūs vēlaties dzirdēt, bet eh, ja mēs pamainītu šo pieeju un saliktu visu kopā - lauksaimniecību, enerģiju, attīstību, un viegli tas nav. Paldies mūsu viesiem, kas ļoti labi runāja, un viņu parādīja ļoti labu lietu. Un vispirms jautājums eh, Blanko kundzei, jūs esat lauksainiecības ekonomiste, parādzīsimies, ko tad mēs darām jau vairākus eh, gadus. Mēs atsakāmies no tirgus regulācijas eh, mehānismiem, no uh, piena kvotām, un kas tagad ir, mums ir pārprodukcija, mums ir cena, kas nemaz nav apmierinoša lauksaimnieciem. Mēs nabadzībā iedzinām lauksaimniekus. Kas notiek Āfrikā? Uh, un dialogungs par to ļoti labi runāja, viņš ļoti labi pārzina šo jomu, un eh, kas notiek Āfrikā, mēs eksportējam viņiem piena pulveri, jo mums ir uh, jāatrod citi tirgi, jo mums ir par daudz, un mēs tādējādi ietenam nabadzībā eh, Āfrikas uh, lauksā. Tieši bija ļoti gudri. Viņi negribēja atvērt piena tirgu. Piena tirgus palika slēgts. Un uh, kā Rietumā Afrikā. Tur es redzu Sodial, Lactalis, Nestle, Danon, Arla. Un visi šie zināmie uh, piena ražotāji, lielie uzņēmumi, protams, ir jābūt pašpietiekamiem stratēģijai pārtiks ražošanā, bet vajadzētu atgriezties arī pie regulējošiem mehānismiem, kas regulē cenas. Jā, kvotas. Uh, Marija? Man ir divi konkrēti jautājumi, kas uh, ir kundzei, kas runā pat pirmā. Jūs runājāt par to, ka jūs tagad eh, pārbaudāt, eh, kāda ir tagadējā situācija. Mani interesētu, cik uh, liela, cik ilga ir ietekme vēl vecajām politikām. Mēs, piemēram, zinām, ka mums vairs nav eksporta subsīdijas, bet kopš 2009. gada, uh, kad tika vistas gaļai atceltas eksporta subsīdijas, tirgus uz Āfriku ir četrkāršojies. Tas nozīmē, ka pat ja mēs uh, mūsu politiku mainām, uh, tad šī te iebarotā sistēma uh, turpina darboties. Mēs nevarējām apturēt to, ka visa mūsu tirgus un arī Amerikas tirgus ir kļuvis tik stiprs, jo ilgus gadus darbojās uh, jomā. Tas ir viņu, tas ir viņu tiesības censties izveidot savu sistēmu, tad, tad viņiem vajadzētu dot iespēju pašiem izveidot struktūru. Atbildes, paldies! Jā, vielen dank. Jā, paldies arī par, uh, tas ir uh, valdības ziņā, Burkins Faso valdības ziņā, uh, veidot šādus mehānismus, proti uzlikt nu, arī šeit par ilgspējību. Un, jā, ir tiešām tā, ka mēs lielopu gaļu, jērgaļu un Milers kundze, lūdzu. Vielen. Jā, paldies. Liels paldies par uh, visu. Milers kundze, lūdzu. Film. Jā, paldies. Liels paldies par uh, visu. Visas uh, nesaprot, ka tām būs jāceļ uh, saistītie maksājumi. Un uh, arī runājot par obaltumu augu atbalstu speciāli. Uh, pieprasīju un atlasīju pēdējos skaidrs no komisijas, jā, mēs tiešām mīnus uh, 36 spējīga uh, un lai tiktu stiprināti vietējie tirgi. Man tas, protams, ir svarīgs aspekts eh, - infrastruktūru, loģistiku atbalstīt, un es eh, atbalsts tiek sniegts, un Deskuterkungs, jūs teicāt, eh, jūs vēlētos tādu brīdinājumu mehānismu. Nu, to jums var. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte ir uh, sektori zināmās dalībvalstīs, kas uh, ir pilnībā atkarīgi no šāda veida atbalsta. Piemēram, Rumānijā tas ir cūgoļas un eh, putnu gaļas ražošanas sektors. Šie sektori nebūtu ilgspējīgi, ja nebūtu atbalsta. Vai jūs esat uh, izvērtējuši te Eiropas uh, tirgumu? Kāpēc es to saku? Merkusur valstu ražotājiem nav tādas pašas prasības ražošanā kā ražotājiem Eiropā. Un tas spējams, tie ir vismaz 3 eiro, kas ir izmaksas, un tāpēc ir jārada vietējās ražošanas kapacitātes. 5 miljārdu eiro apmērā Rumānija um, importē pārtiku, un tikai par 300 miljoniem mēs eksportējam pārtiku. Un ir tā, ka dalību valstīm ir jārīkojas, bet dažkārt dalību valstīm nav pietiekam daudz spēku, lai grau, tātad pārtraukt negodīgu konkurenci. Paldies, priekšsādātāji, man ir daži pavisam īsi jautājumi dialogungam. Pirmkārt, jūs pieminējāt uh, vājpienu pulveri, kas tiek bagātināts ar palmu eļļu. Uh, un jūs teicāt, ka Eiropā tas ir aizliegts, vai jūs varētu izdarīt ietekmi uz savu valdību, lai tas būtu aizliegts šķēršļi? Varbūt jūs varētu precizēt, kādi tie tieši ir. Un trešais jautājums, vai jums um, tas nāktu par labu, ja šajās mazajās piensaimniecībās ar attīstības palīdzību tiktu veikts investīcijas, lai tur uzlabotu tehnisko aprīkojumu un tādējādi uzlabotu kurš ir lauksaimniecības ekonomists un bijušais starptautiskās eh, lauksaimniecības, eh, tirzniecības un attīstības priekšsādātājs no Humboldt Universitātes Berlīnas. Mēs sveicam Haraldu Fonvītskas kungu, lūdzu. Runātājiem nav, runātājs nerunā mikrofonā. Paldies! ka uzaicināt mani piedalīties šajā pasākumā. Lisabonas līguma 208. panta mēķis ir samazināt un iespējams iznīcināt nabadzību. Nabadzība, bats, lauksaimniecība ir ļoti cieši saistīti, jo lielākā daļa no cilvēkiem, kas, kuriem trūkst pārtiks, dzīvo laukos, nabadzīgās valstīs, tie ir nelieli lauksaimnieki, bezzemnieki, neto pārtiks iepircēji. Skaidri redzams, ka lauksaimniecība ir visnozīmīgākā, lai samazinātu nabadzību un badu visā pasaulē, īpaši jaunatīstības valstīs. Esmu mācījis attīstības ekonomiku, lauksaimniecības lauka attīstības ekonomiku vairāk kā 30 gadus, un man ir uh, eh, 60 stundu uh, ilgas lekciju piezīmes, taču cenšos uh, divos teikumos apkopot šīs 60 stundas. Pirmkārt, ilgtermiņā ekonomikas un lauksainicības attīstības uh, veicinātāji un spēki, lai samazinātu nabadzību un badu pasaulē, ir investīcijas cilvēku resursos, zināšanās un prasmēs. Un otrkārt, laba pārvaldība kopā ar darbojušos tirgus ekonomiku, un šīs tirgus ekonomikas būtiskākais kodols ir liberāls tirzniecības režīmu esamība. Mēs esam konstatējuši, ka nabadzība un bats visvairāk izpauž tajos reģionos, kur lauksainiekiem ir vismazākā piekļuve pamata tehnoloģijām, uh, kurās mēs šeit bagātajās valstīs izmantojam ļoti daudz, un šeit pieminēšu pāris piemērus. Minerāla mēslojums vai uh, pesticīdi un tā tālāk. Ņemot to visu vērā, vēlos koncentrēties uz dažiem cēnu un citiem aspektiem šajā kopīgā lauksaimniecības politikā. Sākšu ar novērojumu. ilgtermiņa tendence kopš 2000. gada sākuma lauksaimnes preču cenu samazināšanās virzienā. Tam iemesls ir tāds, ka globālajā vidē pieprasījums nespēja, pieprasījuma nespēja nodrošināt piedāvājums. Un šeit ir arī liela plaisa ražošanā novērojama daudzās jaunatīstības valstīs. To tagad notiek tādas tiedens, kādas notika citās valstīs, kad vietējā lauksaimniecība netiek eh, galā ar pieaugošo izaugsmu valstī. Ņemot to visu vērā, uh, šīs tirgus attīstības aspekti, kurus pieminēja, rada bažas par pārtiks drošumu jaunatīstības valstīs un saistītajām izmaksām. Tas ir saistīts ar uh, bādu politisko destabilitāti, vardarbību, migrāciju. Zemāks pieprasīju, zemāk pieprasījuma izaugsmē ļoti strauji ietekmē pasaulē attīstību pārtiks lauksaimniecības preču ražošanā. Šeit mēs uh, varam rīkoties palielinot uh, apstrādātās zemes, tātad vairāk zemes, vairāk ražojam, taču um, tādas zemes vairs nav pieejamas. Šīs zemes ir ierobežotā daudzumā. Visa auglīgākā zeme jau tiek apstrādāta, un daudziet pasaulē šādu augšņu nav pieejams, kaut arī mums ir šādi augsnes, piemēram, tropu meži, taču nevēlamos tos izmantot lauksainīcībai vidas iemeslu dēļ. Un ņemot to visu vērā, ražošanas izaugs, kas būtu nepieciešama un tiktu galā ar pasaules sabiedrības attīstību, šeit ir jāgūst no ražīguma pieauguma, tiek sagaidīts nākotnē ka 95% izaugsmes tiks nodrošināt no ražas izaugsmes. Taču tā ir tā problēma, par ko mēs runājam šodien. Ražīguma pieaugsme lauksainiecības sektorā ir samazinājusies kopš burlavu zaļās revolūcijas, un šeit pieminēšu trīs galvenos iemeslus, kas ir arī interesanti Eiropas Savienībai. Pirmkārt, agri, lauksaimniecības pētniecības eh, pamešana novārtā. Eiropas Savienībā 70. gados parādījās šāda pētniecība, kad parādījās pārplikums Eiropas Savienībā. Otrs iemesls - pieauga ierobežojumi eh, ražīgu paaugstināšanas tehnoloģiju izmantošanā Eiropas Savienībā. Šeit var pieminēt tradicionālu gēnu tehnoloģiju vai arī o, labības eh, aizsardzības metodas. Uh, Un noslēgumā mums ir bijis ļoti veiksmīgs lobijs no dažādām grupām, kas piedod, dod priekšroku zemes ražīguma lauksaimniecībai. Pieaugušais pārtiks importa plaisa nabadzīgās valstīs to var noslēgt tikai tad, ja bagātās valsts ražo un eksportē vairāk pārtiks, nevis mazākā dažreiz tiek apgalvots. Eiropas Savienībai mēs varētu panākt daudz vairāk, ja Eiropas Savienība pārtrauktu būt viens no vi galvenajiem pasaules neto importētājiem pārtiks un lauksaimniecības nozarē. Mēs esam izstrādājuši metodi, ar kuras palīdzību varam pārvērst šīs metodas un piemērot tās tām, tos augšņu apstrādē, kuras uh, izmantojam ārpus mūsu Eiropas Unības teritorijai. Šeit jūs redzat, ka tie ir apmēram 17 līdz 34 miljoni hektāri, no kuriem esam atkarīgi, lai gūtu uh, ražu ārpus Eiropas Savienības. To mēs dēvējam par virtuālās lauksaimniecības zemes importu. Kāda ir ietekme un sekas? Lauksaimniecības pētniecības politikas mērķis ir paaugstināt ražīgumu Eiropas Savienībā un jaunatīstības valstīs, un šai politikai jābūt eh, būtis, tikai sastāvdaļa no nākamās kopīgās lauksainības politikas. Ieguvumi ražījum, ražīguma paaugstināšanā ar, ir ievērojami, un to, ar tiem mēs iepazīsimies arī turpmākajos slaidos. Šīs pozitīvās uh, sekas uh, varēs novērot ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī jaunas attīstības valstīs, un tas ir pamats arī tam, ka ir jāpaukstina finansējums lauksainiecības pētījumu ziņā. Un šeit ir jāpiemin šīs pigūs subsīdiju aspekts. Nākamais slaidā runāšu par vides eh, priekšrocībām, kas uh, būs daudz, kuras gūsim lielākā apmērā nekā nodrošināt vienkārši sociālās atbalsta sistēmas. Ko tas nozīmē mūsu sabiedrībām procentāli? Runājot par sociālo labklājību, to mēs paaugstināsim par 500 uh, eh, miljoniem eiro. Gan ražotāji, gan patērētāji no tā gūs labumu. Taču izmantotās lauksainiecības zemes šīs virtuālās zemes palielināsies par 1,2 miljoniem hektāru. Un vienlaiks tas nodrošinātu 1,2 miljonus hektāru um, dabīgo habitātu. Un šeit būs uh, sam, samazināsies par 220 miljoniem tonu apmērā CO2 emisijas, kas ir ir līdzvērtīgi 44 miljārdiem eiro pieauguma sabiedrībai. Tad, kad es prezentēju šos datus eh, Berlīnē pilsētvidas attīstītājiem, kuri maz ko zina par lauksaimniecību, pārtiks drošumu, nabadzīgām sabiedrībām, es bieži dzirdētu argumentu, jā, visi jūs aprēķini varētu tādi būt, taču ja mēs Eiropas Savienībā sāksim ražot vairāk, tad mums ir jāpalielina ražīgums, jāpalielina ražas, jo mums trūkst eh, la lauksainiecības zemes, un tas nozīmē, ka jā nodarbojas nu, ar intensīvāku lauksaimniecību. Un man atbild tam ir tāda, ka šādas intensitātes pieaugums nebūs ne slikts, ne, ne labs uh, risinājums. Mums ir sīkāk jāplūko šī situācija. Un mēs palūkojamies uz Eiropas Savienības situāciju. Šeit sadalījām dažādos kultūra augus un redzam, kādi ir rezultāti. Tātad uh, kvieši. Uh, Ko mēs mūsu pētījumu laikā no 2003. līdz 2013. gadam konstatējām, ir ražas pieaugums par 0,86%, un šis pieaugums principā varētu būt augstākas intensitātes zemes izmantošanas rezultāts, tātad vairāk mēslojuma vai arī lielāku inovāciju izmantošanas rezultāts, un inovācijas mēs uh, aprēķinam, izmantojot totālo izaugsmi TFP. Un šeit jūs redzat, ka izaugsme ir pārsniegusi ražas izaugsmi. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībā ražas izaugsme ir gūta daudz mazāk izmantojot daudz intensīvāk izmantot esošās zemes, nevis tās paplašinot. Tātad ir jāintis, daudz intensīvāk jāizmanto lauksainiecības zemes, lai panāktu ražīgumu, ražas pieaugums. Un par to liecina tikai situācija Eiropas Savienībā, bet arī Amerikas Apvienotajās valstīs. Analoģijās runājot, ekoloģiskā lauksaimniecība – Patiesībā tai būtu jāuzliek nodokļi, nevis jāatbalsta. Iemesls ir tāds, ka šāda veida lauksaimniecības ražas nodrošina tikai pusi no modernas lauksaimniecības ražām. Un ja mēs gribam pilnībā pāriet šāda veida lauksaimniecisko ražošanu Eiropas Savienībā, tas nozīmē to, ka globālie kultūra augiem pieejamās zemes būtu jāpalielina par 70 miljoniem hektāru ar visām tiem saistītajām sekām, izmaksām visā pasaulē, tostarp jaunatīstības valstīs, zemi paplašināšana, habitātu, mežu zaudēšana un jaunatīstības valsts, protams, ir daudz uzņēmīgāks klimata pārmaiņām. Tagad vēlos pabeigt. Es manīju, ka citi kolēģi izteicās ilgāk par desmit minūtēm, tādēļ, ka jums nepatīk, eh, ka es, eh, ko es saku, jūs gribat man apturēt runāšanas laiku. Un lūdzu, atvainojiet. Eh, Viceks kungs, lūdzu, noslēdziet savu prezentāciju. Un kolēģi, protams, ka mēs negribam varbūt dzirdēt to, kas mums nepatīk, bet šī telpa ir paredzēta viņu dabīgo dzīvotņu uzturēšanai. Tas ir slikti nabadzīgajām un badā esošajām ajontīstības valstīm, jo tas viss, manuprāt, vairāk nekā pagātnē KLP lēmumi ir jābalst uz zinātniskajiem pierādījumiem, nevis lobby grupu argumentiem par zemes uh, ražīguma lauksaimniecības atbalstīšanu. Liels paldies! Jā. Liels paldies! Muchas gracias por su intervención. Es... Eh, Liels paldies par šo prezentāciju. Vickas kungs. Mēs zinām, ka mums ir ļoti maz laika, tādēļ mums ir jāpāriet pie nākamā paneļa, pie secinājumiem, kurus uh, esam guvuši balsoties šodienas diskusijām. Mūsu vidū ir komisāra Haugana kungs, kurš uh, mūs prezentēs ar secinājumu par turpmāko KLP reformas attīstību un attiecīgajām politikām. Lai mēs nezaudētu laiku, lai jums vēl ir laika kolēģi izteikties, es tagad arī uzreiz gribu dot vārdu komisāru Haugen kungam, lai lūdzu komisāru kungs. Paldies, eh, priekšsēdājs kundze, godātie kolēģi, godātie viesi, paldies par uzaicinājumu piedalīties šodienas diskusijās. ALP atspoguļo izpratni par to, ka mēs eh, visi dzīvojam vienā vienotā pasaulē un saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem. Es no kās jau daudz gadu garumā ievēro jaunos nosacījumus, tirgus protekcionisma pasākumi vēl ir ies jau daudz gadu garumā ievēro jaunos nosacījumus. Tirgus protekcionisma pasākumi vēl ir iesamāks nekā brīvajā tirgū. Eksporta kompensācijas vairs nav spēkā kopš 2013. Mēs vēlamies atvērtu uz noteikumiem balstītu tirzniecību nodrošinām attiecīgus eh, nosacījumus eh, tirniecībai visā pasaulē un nodrošinām īpaši noteikums arī jaunatīstības valstīm. Mēs esam izstrādājuši ekonomiskās sadarbības tirniecības noliegums ļoti uzmanīgi, lai ņemtu vērā jaunatīstības valstu īpašo situāciju lauksaimniecības jomā. Esam iestrādājuši dažādas pamatīgas garantijas šajos nolīgumos Viens no runātājiem no Burkina Faso šorīt pieminēja ekonomiskās eh, partnerības portārības Eiropas Sanības precēm, un šādas iespējas ir paredzētas šajos tirniecības nolīgumos, ja tā vēlas darīt. Piemēram, Burkina Faso valdība varētu porta nodevas, lai nodrošinātu pārtikas uh, drošumu savās valstīs, taču šī ir šo valdību, ši, šo valdību lēmums ziņā, un tas ir vairāk nekā Ķīna, Kanāda un Krievija importē, tie ir vairāk kā 3,5 miljārdi eiro partneriem, lai cīnītos ar vislielāko mūsdienu izaicinājumu. Novembrī publicētajā komunikē mēs uh, esam atspojuši to, ko KLP rīcību vides jomā kā arī to, ka KLP jāspēlē daudz lielāka loma izcinājumu, kas nodrošina legālu migrāciju, likvidē nelegālo migrāciju. Mums ir arī jāiznīcina nelietējās sabiedrībās, lai nodrošinātu iespējas jauniešiem uz vietas. Tāpat mēs nodrošinām nodrošināt šādu rīcību. un tā nav nekāda sakritība. Lauku teritorijas ir ārkārtīgi būtiskas nodrošināt darba vietas. Tādējādi var veicināt Āfrikas lauksaimniecības jomas ministru un mēs esam izstrādājuši dažādas sadarbības modeļus, strādājot pie atbalsta politikā. Lieli, taču arī iespējas tādas pašas ir. Un mums migrācija ir vairāk jāpadara par izvēli, nevis neizbēgamību Āfrikas jaunu. Labi sadarbība ar Āfrikas Savienību. Visi šie pasākumi, visas šīs iespējas, kur esam strādājuši kopā arī ar Micī kungu, mūsu ģenerāla direktorāta vietnieku. Viss šis darbs ir veltīts, lai noteiktu galvenās prioritātes sadarbībai aizstītajās rūpniecībās. Šeit mēs vēlamies apkopot 11 eh, ekspertu grupu, kas regulāri sanāks kopā un sagatavos ziņojumu līdz šī gada beigām. To es vēlos panākt ciešā sadarbībā ar Āfrikas Savienības valstīm. Ar prieku varu pasludināt, ka tagad ir tagad ir iespējams pieteikt, kungs jau pietiekam labi apkopoja. Visi komisijas dienesti cenšas uh, strādāt, lai Āfrikas lauksaimnieciskā attīstība būtu pozitīva. Un šobrīd, runājot par politikas saskaņošanu ilgtspējīgai attīstībai Āfrikā, tas ir mūsu galvenā lieta. Politiku tiešā veidā nevar. Bet eh, mēs jau šodien daudz zināja, dzirdējām par kompensācijas mehānismu nepieciešamību vai savukārt nē par to, kā ir jārekulē tirgus. Bet Hogan kungs to jau pieminēja. Uh, dažādi tirzniecības eh, nolīgumi, kas ir noslēgti gadu laikā un kas attiecas arī uz lauksaimniecības produktiem, pilnīgi noteikti var būt labāka vispārēji runājot. Un eh, DEFCO uzdevums ir veids, un kopš 2004. gada mēs esam šādi strādājuši, un 20. gadā mums ir paredzēts izmantot 9 miljārdus eiro. Uh, Rietumāfrikas valstīs šobrīd ir atbalsts nozarei, un mēs arī privātajai nozarei ir ļoti būtiska loma spēlējama, un Hogankungs to jau pieminēja, privāto sektoru mēs novērtējam pārāk zemu. Mums ir nepieciešami dažādi spēlētāji, un šobrīd ļoti daudz investīciju aiziet enerģētikai, urbānajai jomai. IT nozarei, bet, agri, bet lauksaimniecībai nē. Un eh, mēs vēlamies, mūsu projekts vēlas īpaši atbalstīt eh, jaunus radošus, jaunradošus uzņēmējus, radīt jaunas darba vietas. Mēs eh, vēlamies izskatīt, kuri tad ir tie sektori un nozares, kurām būtu pievienotā vērtība reģionu līmenī, vietējā līmenī, un tieši šos momentus atbalstīt un lauksaimniecības profesija. Bet mums vajadzētu radīt eh, tādus eh, priekšnoteikums, un šeit jau izskanēja, ka tam ir nepieciešama arī investīcijas eh, lauksaimniecības pētniecības nozarē. Par zemi runājot, maiņām runājot, esam paredzējuši organizēt eh, vairākus seminārus, un mums vajadzētu paraudzīties, eh, kā veidot daudzšķautņainus uzņēmumus.